Onorevole Benova, ha chiesto di parlare. Benovas kundze, jūs gribējāt sniegt balsojumu skaidrojumu. Prego. Non funziona il microfono. Lūdzu, uh, izskatās, ka mikrofons nedarbojas. Varbūt jums jāizmanto sasaulīkunga mikrofons, kas ir blakus. Buongiorno. Eh, prego i servizi di controllare perché non funzionano i microfoni. Es gribētu lūgt tehniķus pārbaudīt, kāpēc mikrofoni nedarbojas. Vuol riprovare, onorevole Benova? Benovas kundze, vai jūs varbūt eh, gribētu pamēģināt vēlreiz? Kā lūdzu? Sì. Europa, europar.europa.eu Sì. Gianni. Eh, stiamo cercando di risolvere il problema attraverso i nostri servizi. Tagad mēs mēģinām atrisināt eh, problēmu Onorevole Benova, devi aspettare un attimo, mi dispiace tantissimo. Benovas kundze, man ļoti žēl, ka jums tagad ir jāgaida, bet eh, tā ir tehniska problēma, un to es nevaru tā ar savu gribu atrisināt. Tā par to, par to var tikai atvainoties. The President, we also have the case of Mr. Uspaskich. Yeah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 Ďakujem veľmi pekne, pán prezident. Prihlásila som sa na vysvetlenie. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribēju tikai izskaidrot savu balsojumu par Lehneru iniciatīvas ziņojumu. Es domāju, ka tas ir ļoti būtisks ziņojums. Un, um, ja mēs tagad varam skaidrot savu balsojumu par šo ziņojumu, tad es to gribētu darīt. Dargie kolēģi, pavisam īsi. Šis ir pašiniciatīvas ziņojums, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs. Mēs to apspriedām vakar vakarā. Un um, Tas ir ļoti svarīgs, jo ir svarīgi savienot uh, uzņēmējdarbības reģistrus vai visā uzņēmumu reģistrus dalībvalstīs, lai būtu uzticams informācijas avots um, piemēram, uh, kreditoriem, uh, biznesa partneriem un tā tālāk, lai veidotu uh, plašāku uh, juridisko drošību un noteiktību uzņēmuma attiecībās. Mums ir vajadzīgi dati par katru uzņēmumu, lai tie būtu pieejami, un tāpēc ir jāsavieno uzņēmumu reģistri, jo tas ir vienotais tirgus, kurā mēs darbojamies. Uh, un tas ir arī jāsavieno ar e-justice sistēmām. Paldies, Benovas kundze, un es gribētu vēlreiz atvainoties par šo te tehnisko problēmu. Jūs tiešām arī ievērojāt uzstāšanās laiku, kas ir viena minūte. Vienu minūti mēs dodam balsojumu skaidrojumiem. Tagad eh, Daniels Ānams lūdzu. Oh, Paldies, priekšētāji. Es noteikti jūs atceraties doktoru Živagau filmas ainu, kur buržuā un aristokrātija izbauda savu ērtības, bet ārpusē cilvēki sāk trakot. Un es to ne, vien, vienu reizi atceros šeit sežot. Mums šeit bija tāda aerobarometra aptauju mēs redzam, ka uzticībējas ir ļoti zema un lielākai mazākā daļa Eiropas Savienības pilsoņu uzskata, no, no tās ir kāds labums. Bet mēs no daudziem deputātiem dzirdējam, ka mēs nedaram pietiekam daudz, mēs gribam, lai Eiropa darītu vairāk. Mēs dzirdējam komisijas sakums, ka tā ir nācija valstu vaina. Bet tā jau laikam ir cilvēka daba, nemai, nevainot pašam sevi par savu nepopularitāti. Bet būtu labi dzirdēt, ka Tas ir savā ziņā arī saistīts ar eiro, ar banku glābšanu un ar to, kā nevienlīdzīgi tiek sadalīta valstu nauda. Un beigās ar Edmundu Bergu vārdiem vēlos noslēgt. Tādēļ, ka vesela virkne sienāžu var ar savu balsi pieskanināt visu lauku, un tikmēr vesels ganāpulks ir kluss, lūdzu neiedomājieties, ka tikai tie, kas taisa troksni, ir vienīgi, kas šajā laukā dzīvo. Paldies! Onorevole, diamo ora la parola all'onorevole Pab. Paldies! Un uh, tagad uh, par Pablo Salba Bidegan ziņojumu Roitovs konzervētu vēlētos skatrot savu balsojumu. Achilovou patou. Lielas paldies, priekšsēdētāja kungs. Nolīgums ar Koreju, tam ir viens trūkums, tas ir grūti kontrolējams un tas varētu kaitēt Eiropas ražotājiem. Šīs ir tās muitas nodevs, kas būs nulles līmenī. Uh, Un šis ir bezprecedenta solis uh, tirgus liberalizācijai, un tas nedod tikpat daudz priekšrocību Eiropas Savienībai kā Korejai. Ir Inte ziņojums, kas cenšas uzsvērt šos jautājumus un uh, piedāvā uh, atvieglot protekcionismu pasākumu ieviešanu. Uh, šis e, nolīgums ir jāpārskata pirms e, pieņemšanas, jo citādāk būs e, ļoti slikta situācija Eiropas automašīnu ražotājiem, un es esmu priecīga, ka balsojums ir atlikts. Paldies, vai Andrejo kungs jums ir problēma? Es gribēju pārliecināties, ka uh, es uh, varu runāt tagad balsojuma skaidrojumos un ka man būs iespēja skaidrot divus ziņojumus, Vinkleru un Bīnēvas ziņojumus. Es uh, gribēju pārliecināties, ka es varēšu runāt par abiem šiem ziņojumiem, tāpēc es uh, jautāju. Nu, par šiem ziņojumiem nebija debates. jo nebija grozījuma plenārsēdē, un tāpēc arī jūs nevarat skaidrot savu balsojumu. Tātad nav iespēja skaidrot balsojumu par šiem ziņojumiem. Paldies, priekšsādātāji! Bovē. Labi, tagad pāriesim pie Bovē ziņojuma. Bartolocī kungam vārds lūdzu. Balsojumu skaidrojumam. Signor Presidente, la ringrazio un escuso. Priekšsēdētāja kungs, paldies. Es gribētu atvainoties, ka es nedaudz vilcinājos. Es gribētu tikai būtībā pateikt, ka e, lauksaimnieku ieņēmumi kļūst aizvien mazāki, un šī attīstība uh, notiek par labu uh, Uh, pārtiks rūpniecības uh, uzņēmumiem. Un uh, tie, kas strādā šajā sektorā, arī saņem aizvien mazāku atalgojumu un bieži vien tiek atlaist. Mums ir jāmaina šis kurs, šī politika komisija to ir atzinusi un ziņojums, kur skatījām šorīt un kuru es arī atbalstīju, vēlreiz skaidri un pamatoti parāda, kas ir jādara tiek izteikti arī dažādi uh, likumdošanas priekšlikumi. Ir runa par uh, starptautisko spekulāciju novēršanu, izēvēlu jomā un pārtiks piegāžu nodrošināšanu. Mums ir uh, vajadzīga arī labāka caurskatāmība attiecībā uz cenām. Tas neatiecas tikai uz lauksaimnieku taisnīgiem ieņēmumiem. Te ir runa arī par to, ka mums ir jāsaglabā mūsu uh, sarunu pozīcijas lauksaimniecībai ir atkal jātiek ņemtai vērai vērā kā svarīgam faktoram ekonomika, ekonomikas un sociālajā stabilitātē un arī starptautiskā līmenī. Paldies, Bartolocija kungs! Jāra kungs. Geht das Mikro, jā? jā uh... Äh, Tagad mikrofons ir ieslēgts. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es domāju, ka mēs pieņēmām šodien labu lēmumu. Tas ir labs lauksaimniekiem, patērētājiem, un arī Eiropas ekonomikai kopumā. Būtiskākais šajā iniciatīvas ziņojumā ir politiskais signāls, signāls pievienotās vērtības radīšanas ķēdē par to, ka lauksaimniekam ir tiesības uz piemērotu atalgojumu par savu darbu. Tā kā līdz šim situācija nevar turpināties. Man nav nekas pret, pret iz, teiksim, lētiem un <clears throat> izdevīgiem pārtiks produktiem, bet uh, Šeit um, runa ir tikai par lētiem, bet ja uh, sadedzināšana ir izdevīgāka nekā pārtiks produktu pārdošana, tad sistēmā kaut kas ir ļoti, ļoti nepareizs. Tad nefunkcionē godīgi konkurence, un ja tas tā nav, nefunkcionē, tad politiķiem jāiejaucas. Un tieši tas ir tas, par ko runā šajā lēmumā, ko pieņemam. Paldies! Eh, la parola, Paldies! Magines skundze. Thank you. Paldies. Mēs atbalstām šo ziņojumu un savu kolēģi komentārus, un tas sūta spēcīgu signālu gan visiem politiķiem, gan ekonomiskajā jomā iesaistītājiem, ka parlaments nopietni pie tā strādā. Vakar mēs ļoti aktīvi pie tās par to runājām, ne visi piekrītām, kas ir rakstīts šajā ziņojumā, bet mēs visi piekrītām tam, ka nevar uh, turpināt šādi izspiest no fermeriem līdzekļus. Viņi arvien mazāk un mazāk saņem no galīgās cenas, ko mēs veikalos maksājam par viņu sagatavotiem produktiem. Un šāda situācija nedrīkst turpināties. Mums jāskatās uz to, kā šajā tirgu darbojas dominējošie spēlētāji, un mums jāskatās uz to, kā rīkojas globālais tirgus attiecībā uz mūsu pārtiks ražotājiem. Mums ir jāpārskata konkurences likums, un man ir prieks, ka par šo ziņojumu tika attiecīgi runāts un notika visas vajadzīgās debatas, un tas ir ļoti svarīgi, lai pastiprinātu mūsu darbību šajā jomā. Paldies, Roitovs kundze, lūdzu. Kujem. Eh, Podpožila jsem zprávu o spravedlivém. Paldies, eh, priekšsādātājs atbalstīju šo ziņojumu par godīgiem ieņēmumiem lauksaimniekiem, un man ir prieks, ka lauksaimniecības komiteja skatīja šo jautājumu pārtiks piegādes ķēdē Eiropas Savienībā, un eh, ir tiešām atšķirības starp tām zemajām cenām, kuras saņem lauksaimnieki, un patērētiem tajā pašā laikā jāmaksā augstas cenas. Un es gribētu norādīt, ka ir negodīga konkurence Uh, salīdzinājumā ar 12 uh, Eiropas Savienības valstīm. Piemēram, ir lauksaimnieki, kas saņem lielākas subsīdijas, uh, piemēram, Čehijā um, arī ir finansējums, kas tiek sniegts lauksaimniekiem. Paldies, Rotovs kundze, un tagad vārds Inesē Vaiderei. Paldies, sēdētāji es uzskatu ka šis ziņojums kas runā par taisnīgiem ienākumiem lauksaimniekiem ir ārkārtīgi nepieciešams īpaši tāpēc ka lauksaimniecības ražotāju cenas ir augušas daudz straujāk izmaksas paaugstinājušās daudz straujāk nekā lauksaimnieki saņem par savu saražoto produkciju. šajā gadījumā lielveikalu ķēdes ir tie kas faktiski šajā procesā neko nezaudē es gribētu teikt ka eiropas savienības mērķis aizvien ir bijis lauksaimniecības ienākumu uzlabošana bet mēs redzam ka šos kritērijus lai attīstītu laukus nav iespējams izpildīt. līdzekļi ko lieto lauksaimniecībai pieaug bet rezultāta nav. vairāk jauno eiropas savienības dalību valstu tostarp latvijas lauksaimnieki būtiski zaudē industriālo ražotāju un ekonomiski stiprāko eiropas valstu kolēģu priekšā kuru valstis var papildus nodrošināt tiem atbalstu. tādējādi tiek būtiski kavēta arī eiropas savienības kohēzijas principu izpilde es ļoti pozitīvi vērtēju to ka ziņojumā ir minēts ka ir vajadzīgs skaidri pateikt kādu peļņu gūst ķēdes lieltirgotāji uz lauksaimnieku rēķina. paldies! Uh, Paldies, tagad došu vārdu Senkēlī kungam. Uh, you, Paldies, priekšsētāji. Man ir liels prieks atbalstīt šo ziņojumu, un es domāju, ka tā nosaukumā jau viss ir pateikts taisnīgi ienākumu lauksaimniekiem, norādot to, ka ienākumi šobrīd jau ilgi nav bijuši taisnīgi. Cerams, mēs esam spēruši soli īstajā virzienā, jo peļņa ir pareizi jāsadala starp ražotājiem un tirgotājiem un pārstrādātājiem. Vismaz tagad mēs esam sūtījuši īsto signālu un tad varēsim turpināt darbu. Un tad, kad tas būs panākts, mēs ceru, ka mēs nodrošinām pietiekami labu sadalījumu, lai nodrošinātu nākotnē arī lauksaimniekiem. Šodien mēs esam spēruši ļoti labu soli un cerams nākotnē darbosimies vēl labāk. Paldies! Tālāk par Portas kunga ziņojumu dodu vārdu Romānas kundzei vārds lūdzu. Čilo o financiranju in delovanju Evropskega sklada za prilagoditev globalizāciju. Paldies, priekšsēdētāji. Šajā ziņojumā ir runa par uh, pielāgošanās globalizācijā, Eiropas solidaritāte daudziem ir abstrakts jēdziens, bet tas ir mehānisms, kuru, va, kuru vajadzētu izmantot arī pašiem pilsoņiem, ja viņi ir smagā situācijā, bet ir parādījies, ka šis fonds pietiekam labi nedarbojas, tāpēc es sagaidu no komisijas, ka tā nopietni uh, skatīs šo te priekšlikumu par fondu pārskatīšanu. Uh, man ir iebilde pret šī fonda uh, neatkarību, jo šeit ir saistība ar tā uh, termiņu, kas ir uh, bezgalīgs. Eiropai nākotnē ar arī citiem instrumentiem uh, jārūpējas par Eiropas ekonomikas konkurētspēju. Mums ir tiešām jāuzmanās, ka mēs neredām uh, mehānismu, kas aizsargā tos, kas nespēja pielāgoties eh, mainīgajiem apstākļiem. Un tā es arī balsoju. Paldies, tagad Barbara Matēra. Eh, in quanto shadow rapporteur di questa relazione di iniziativa per il gruppo Esmu ēnu referente par šo iniciatīvas ziņojumu no Eiropas Tautas partijas grupas, un tāpēc gribētu īpaši pateikties referentam par paveikto darbu. Un um, viņš tiešām sadarbojās ar pārējām politiskajām grupām. Šajā um, ziņojumā ir labi ieteikumi, kā varētu uzlabot uh, šī fonda darbību arī vidējā termiņā. Un uh, šis ziņojums atbilst uh, tam, ko es personīgi esmu pieredzējusi jo esmu izskatījis vairākus gadījumus ārpus budžeta komitejas, tiešām ir jāpātrina uh, procedūras un jāpadara tās vienkāršākas. Uh, ņemot vērā šo smago ekonomisko situāciju Eiropas uzņēmumiem un uh, to, ka pieaug pieteikumi saņemt atbalstu. Man šit svarīgi šajā ziņāmā norādīt uz to, ka līdz 2013. gadam ir nepieciešams eh, pagarināt šo fondu, lai varētu atlaistie darba ņēmēji saņemt atbalstu lai viņi varētu izkļūt no šīs ekonomikas krīzes. Domāju, tas ir spēcīgs signāls konjunktūrai Un, kā jau teicu, globalizācijas fonds ir ļoti svarīgs signāls arī attiecībā uz mūsu pilsoņiem. Liels paldies! Ines Vaiderta. Sēdētāji. Ņemot vērā to, ka globalizācijas fonds ir izveidots, lai mazinātu bezdarba draudus, lai palielināt iespējas atrast jaunu darbu tiem kas ir cietuši no globalizācijas tomēr bažas rada fakts ka piecsimt miljoni ko gadā paredzēts izdot globalizācijas fonda mērķiem joprojām tiek ļoti mazā mērā izmantoti un ir veselas deviņas valstis kas vispār nav nevienu pieteikumu iesniegušas. acīmredzot šis pozitīvais iesākums kad pēc krīzes sākuma komisija nolēma atvieglot un vienkāršot un arī pilnveidot fonda līdzekļu piešķiršanas mehānismu tomēr šis darbs ir turpināms. es domāju ka īpaši tas ir darāms attiecībā uz jaunajām dalībvalstīm kur ir daudz mazu un vidēju uzņēmumu kur vienā uzņēmumā darbu nezaudē daudz cilvēku bet darbu zaudē daudz cilvēku daudzos uzņēmumos un tieši šis aspekts ir pilnveidojams tālāk lai varētu patiešām globalizācijas fondu attiecināt arī uz tām valstīm kur iekšzemes koprodukts ir zemāks par vidējo Eiropas Savienībā. Paldies! Thank you. Uh, I give the floor. Paldies, tagad došu vārdu Sikjovska kungam. Lūdzu. Please, Mr. Sikjovski. Sikjovska kungs, lūdzu. raportu Buvē. Przepraszam. Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos, man likās, ka man nedēļa vārdu iepriekš. Šodien mēs eh, pieņēmām ļoti svarīgu ziņojumu par taisnīgiem ienākumiem lauksaimniekiem. Un eh, visas pārtīks apgādes ķēdes darbība ir atkarīga no, eh, arī no šī ceļa, cik ilgu laiku ceļā jāpavada produktiem no vienas vietas uz otru. Un um, Katram lauksaimniekam uh, varbūt nav liels iespējas uh, ietekmēt uh, vīdi un apstākļus, un tāpēc ir ļoti svarīgi analizēt attiecības starp ražojumu cenām. Mums ir jāierobežo mazumtirgotāju patvaļa un Arī eh, jāskatās, kas notiek valstīs. Dažās valstīs ir centieni samazināt kontroli. Eh, paldies! Jūs runājat par citu ziņojumu, bet tas nekas. Paldies! Tagad pāriesim pie Svetskas, Zevskas kunga ziņojumu un došu vārdu Golniškungam. Priekšsēdētāja kungs, mūsu uh, kolēģa uh, Žvifks kungs ziņojums ir ļoti kompetents un atspoguļo tādu ļoti plašu darbu par uh, esošo likumdošanu, par starptautiskajām konvencijām, bet nu, dažkārt tomēr ir tādi pretēji aspekti ietverti. Realtātē situācija ir tāda, ka tikai daļa problēma tiek atrisināt ar šo ziņojumu, bet ir viena joma, kur Eiropas likumdošana, tāda uh, uh, leģimitāte, tā ir harmonizācija. Ne tikai pamatlikumi, kas uh, ir vērsts uz to, lai unificētu visu dalību valstīs, bet uh, arī tie par, piemēram, kura tad ir tiesa, ir kompetentā tiesa un kā pildīt spriedums un kāds ir likums, kas būtu jāpiemēro piemēram, attiecībā uz līgumiem vai arī tad, kad personu sadaršķītā situācijā vai arī par nekustamiem īpašniekiem, gan rūpnieciskiem īpašniekiem vai arī par piegādātāju tiesību jautājumiem. Viss tas jāatrisina ar Eiropas likumdošanu, un kamēr nebūs tāda Eiropas likumdošanas, arī privātās, privātās īpašuma jautājumos Eiropā. Mēs mīņāsimies un paliksim sarežģītā situācijā, Un šis ziņojums, uh, uh, to ir nepieciešams uzlabot. Paldies. Parban. Paldies. Un tagad Parvanova ziņojums. Mikulāšik kungs, lūdzu. Mikulašik kunga nav zālē, un tad tagad uh, vārds Roitovs kundzei. Ďakujem, eh, pane predsedo. Eh, Súhlasím s... Paldies, priekšsēdētāji. Es piekrītu ziņojumu sastādītājai, proti mazākotautību sievietes Eiropas Savienībā cieši no diskriminācijas dažādos veidos, un mums ir jāmēģina uzlabot viņu dzīves apstākļi, it īpaši attiecībā uz piekļuvi izglītībai, darba tirgumu un veselības aprūpē. Ziņojumā tiek aicināts no komisijas puses apkopot statistiku sarindojot pēc e, nacionalitātes, bet, diemžēl, cilvēktiesību likumdošanas aktos tas ir aizliegts, un tad es varu uzdot jautājumu, vai komisija var iesniegt šādu statistiku nepārkāpjot nacionālas tiesības, vai ir mēģinājums ieviest grozījumus cilvēktiesību likumos, lai nodrošinātu šādas analīzes iespējamību, un vai autore un parlaments vispār pārzinās par šādu pretrunu. Uh, bet kopumā es balsoju par ziņojumu. Paldies, Klais kungam vārds. Jā, ja, thank you, uh, voorzitter. Paldies, priekšsādātāji. Es balsoju pret šo ziņojumu. Šeit ir runa par mazākumtautību sieviešu sociālo integrāciju. Un uh, kāpēc es balsoju pret? Šis ziņojums, uh, līdzīgi kā citi politkorektie ziņojumi, ir vienkārši kontraproduktīvs. Tas neko nedod piemēram, nemaz uh, netiek daudz runāts uh, par īslām. Ir tāda kā izvairīšanās no šī jēdziena. Un šeit uh, runā par to, ka sievietes tiek diskriminētas no vīriešu puses, tajā pašā mazākumtautībā tiek teikts, ka nedrīkst izmantot vardarbību reliģijos apsvērumu dēļ, bet ir bailes norādīt ar pirkstu uz īstajām problēmām, pateikt skaidriem vārdiem. Uh, jo lielākoties uh, islāma princips nevar integrēt mūsu sabiedrībā, un kamēr mēs, kā Eiropas parlamenta deputāti, to neatzīsim, jebkuri pasākumi būs garā mērķim, uh, ja mēs runājam par uh, mazākuma tautības sieviešu sociālo integrāciju. Paldies! Pietikainenes ziņojums. Karinovska kungs, lūdzu bet często osoby w stanie. Paldies, priekšsētāji. Šodien mēs bieži pieļaujam kļūdu, domājot, ka vecāki ļaudis neko nevar padarīt darba tirgu. Nedrīkstam aizmirst, ka viņos slēpjas ļoti plaša pieredze, īpaši, ja skatāmies uz sieviešu lomu darba tirgu, tad uh, nocojot viņām paliek arvien grūtāk un uh, arvien biežāk nāks saskarties ar diskrimināciju. Un tieši tādēļ sievietes ar šādām problēmām saskarās biežāk, it īpaši attiecībā uz nabadzību un mazāku atalgojumu, un tas ir īpaši novērojams lauku reģionos. Tādēļ man ir liels prieks, ka mēs pieņemam tādas rezolūcijas, kurās tiek atgādināts par to, kādas problēmas pastāv un mūdina mūs rīkoties. Paldies! Došu vārdu Magines kundzei. Paldies, priekšētāji! Es atbalstu šo ziņojumu un it īpaši vēlos pievērst uzmanību trīs punktiem, kas, manuprāt, ir ļoti būtiski, ņemot vērā steigu nodot vecākus cilvēkus aprūpai, nevis apskat, piestīt viņus savās mājās vai kopienā. 17, 19, 25. punkts ir ļoti iedvesmojuši šajā ziņā. Ir jāpārliecinās, ka mēs parūpējamies par ļaužiem, ņemot vērā viņu tiesības un jānodrošina, ka viņi var dzīvot neatkarīgi paši savās mājās un ka viņiem tiek nodrošināts atbalsts. Un nedrīkst nodrošināt iespējas nopelnīt no veciem ļaužiem, kas tiek izmantot privātās aprūpas nozarē. Tāpat vēlos pievērst uzmanību 13. punktam par darbu un aprūpas līdzsvarošanu un uh, vēlos pievērst šī parlamenta un vispārējo Eiropas parlamentu uzmanību tam, ka ir jāsaskaņo politiskais darbs ar aprūpi. Es vēlētos uzzināt, cik daudz šai cilvēki šajā parlamentā uzņemās abas šīs lomas. Manuprāt, pārāk maz. Paldies, dodu vārdu Maconi kundzei. Grazie, prezidente. Jūs preso votu. Paldies, priekšsādātāji. Es balsoju par šo ziņojumu, jo es domāju, ka šeit ir runa par ļoti svarīgiem principiem - par sabiedrības novecošanu, par uh, vecākiem cilvēkiem. Uh, arī vecāku gadu gājumu cilvēki ir ekonomisks resurs, un tas ir jāatzīst. Ekonomikas krīze uh, visvairāk skan skar sievietes, jo īpaši vecākas sievietes, un um, Mēs nedrīkstam viņas aizmirst. Sievietes eh, daudz vairāk ir pakļautas eh, nabadzības riskam un arī mm, bieži vien eh, netiek ietvert šajā sociālajā tīklā. Tāpēc mums vajadzētu šeit uzņemties iniciatīvas un tiešām palīdzēt cilvēkiem. Ir jāveic statistiski pētījumi, jāvāc dati, lai konstatētu, vai ir līdztiesība nodrošināta, un ja nav, tad tas ir jālabo. Uh, Es domāju, ka ja mēs runājam par sabiedrības novecošanu, tad ir jādomā arī par uh, dažādām paaudzēm un to uh, integrāciju un savienošanu. Mums ir vajadzīgs uh, mehānisms, kā tiesības uz uh, pensijas saņemšanu uh, varētu uh, savienot arī ar šiem uh, apkopas laikiem. Mums ir uh, jāsaskaņo uh, arī uh, pensijas sistēmas un uh, jābūt arī zināmai atlīdzībai par uh, vecāku slimāku cilvēku kopšanu. Tas jau notiek uh, Itālijā, kad uh, Eiropas uh, pensiju sistēma tiek ņemt vērā un Itālijas sistēma tiek pielāgota. Paldies, Maconī kundze. Rojatovs kundzei tagad vārds. Ďakuj, pane predsedo. Uh, eh, jas... Paldies, priekšsētāji. Es balsoju pret šo ziņojumu jo tika pieņems priekšlikums, ka dalību valstīm ir jāņem vērā īpašā LGBT situācija. Tas nozīmē, ka šīs sievietes tik tā kā privileģētas attiecībā pret citām, un es vēlos norādīt, ka iemesls tādēļ, ka sievietes biežāk ir nabadzīgas, ir tādēļ, ka viņas pieskat savus ģimenes un bērnus, un, un arī kopumā viņu ieņēmumi ir zemāki, un tas ir jāmaina bet tas nekādīgi nav saistīts ar viņu seksuālo orientāciju. Paldies! Paldies! Sinkēli kungam vārds. Paldies! Man bija prieks atbalstīt šo ziņojumu, un es biju vienīgais, kas vakar piedalījās debatējās, bet neizteicās, un es neizteicos tādēļ, ka, ka es uzskatīju, ka šis nosaukums ir nedaudz nepareizs. Mēs patiesībā runājam par to, kāda ir attieksme pret sievietēm novecojušā sabiedrībā. Un tas ir tīpaši ir svarīgi, ņemot vērā, kādas ir atšķirības pensiju maksājumos starp sievietēm un vīriešiem, kas nav pieņemams demokrātiskā sabiedrībā. Tāpat ir nepieciešams turpināt runāt par gan sieviešu, gan vīriešu lomu novecojošā sabiedrībā. Un ir īpaši jādomā par uh, budžeta jautājumiem, par ekonomisko ietekmi, kas nav pietiekami izskatīti novecojuši sabiedrības kontekstā, un tas ir jādara steidzami, lai šie plāni neietu nepareizā gultnē. Paldies! Paldies! Tagad eh, skatīsim Lokegārda ziņojumu. Vārdu dodu Mastella kungam. Priekšsādātāja kungs. Es būtībā gribēju tikai pateikt to, ka balsoju par šo ziņojumu, jo tas ir svarīgs ziņojums par uh, atbildības uh, uh, savienošanu politiķu vidū un žurnālistu vidū. Es domāju, ka tas ir ļoti būtisks aspekts reprezentatīvajā demokrātijā. Un tādējādi pilsoņi apzināti var iesaistīties uh, integrācijas procesā un Eiropas uh, izveidē. Es konstatēju, ka ir uh, tāda tendence, ka cilvēki neinteresējas par uh, politiku, ka e Eiropā pilsoņi nav pietiekami informēti par Eiropas tematiem, par politiku, un viņi jūtas ļoti attālināti no institūcijām. Uh, Lisbonas līgumā ir jauna iespēja, kā pilsoņi var piedalīties lēmu pieņemšanas procesā, un tāpēc mums ir jāmēģina šī te distance, šis attālums samazināt starp pilsoņiem un institūcijām. Mums ir jābūt bezmaksas pieejai un brīvai pieejai visai informācijai, un uh, Eiropas institūcijām ir jāsadarbojas un arī ar nacionālajiem iestādēm, lai uzlabotu saziņu, un tam visam ir uh, jānotiek un pilsoņiem ir eh, jāsaņem vairāk informācijas par Eiropas tematiem. Paldies tagad, uh, eh, Kikagāt kungs. Tak, formand. Først og fremmest så glæder det mig, at vi... Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms gribētu pateikt, ka man ir liels prieks, ka šodien mēs pieņemam ziņojumu par labāku saziņu Eiropas Savienībā. Es balsoju par kopējo rezolūciju Uh, ko iesniedza EPP, ALDE un sociāldemokrāta politiskā grupa, jo tas ir uh, spēcīgs dokuments, spēcīgs pamats un dokuments, kas um, visus priekšlikumus, kas tika izteikti kultūras komitejā martā, pieņēma. Bet par šo starpu ir bijuši vairāki kompromisi, kas tika iesniegti, un es cerēju, ka līdz balsojumam tos varēs saglabāt, bet tas, diemžēl, nebija iespējams zināmi. Uh, lobiju spēki parūpējās par to, ka tie tika vājināti. Un tomēr man ir liels prieks konstatēt, ka šie priekšlikumi noved pie labām debatēm, lai mēs tagad varam ar šiem te 46 grozījumiem pieņemt labu ziņojumu. Paldies! Paldies! Tagad uh, vārds Magīs kundzei. Thank you, President. Paldies, priekšētāji! Man bija liels prieks atbalstīt šo ziņojumu, jo es arī agrāk strādāju kā žurnālisti. Un zinot abas puses šim argumentam, gan agrāk strādāju kā žurnālisti, gan tagad kā politiķi, es domāju, ka ir bīstami, piemēram, eh, salīdzināt informāciju un žurnālismu likt tur vienlā, vienlīdzības zīmi. Man uzrauc tas, ka ekonomiskā krīze liek daudziem žurnālistiem pametas darbu, ir daudzas avīzes atlaiž savus žurnālistus, arī radio stacijās nāks atbrīvot cilvēks no savu pienākumu pildīšanas. Un man ir bāžas, ka tad žurnālisms kā tāds cietīs, jo cilvēkiem nebūs laika un līdzekla izpētītu sižetus. Un ja žēl, ka Eiropa līdz ar to tā kā kāps apakaļ, jo tiek uh, stāstīts par vietējiem stāstiem, bet ne par Eiropas līmeņa notikumiem. Un uh, tas ir tāds izaicinājums šī parlamenta deputātiem, lai mūsu darbs tiktu atspoguļots arī mājās, jo tas ir ļoti būtisks. Paldies, Maginas kundzei. Tagad dodu vārdu Vaslaka kungam. Vážený pane předsedo, pozitivem této zprávy. Jā, paldies priekšētājiem. Tas, kas ir pozitīvs šajā ziņojumā, ir tas, ka tur tiek atkārtot atzīts pieaugušais nozīmība nacionāla parlamentiem un subsidaritātes principam. Tāpat tiek piedāvāts pilnveidot caurskatāmību, publicēt informāciju. Tas viss ir ļoti labi un ir atbalstāmi. No otras puses ir arī daži strīdīgi jautājumi. Piemēram, tiek piedāvāts izveidot korespondentu grupu, kas skatītu Eiropas Savienības jautājumus tādā pielaidīgākā skatījumā. Tāpat tiek runāts, ka katrā valstī varētu izveidot uh, biroju, kas skaidrot Eiropas Savienības politiku. Tāpat tiek piedāvāts e, e, parlamenta informācijas birojam piešķirt vairāk līdzekļu. Manuprāt, labāka efekta varētu iegūt pilnveidot efektivitāti un izmantot jaunas metodas. Tādēļ es balsoju pret. Paldies! Tagad vārds Vaiders kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Es ļoti pozitīvi vērtēju to, ka šajā ziņojumā ir atgādināts par plašsaziņas līdzekļu pienākumu informēt cilvēkus par to kas notiek eiropas savienībā tāpat arī to ka eiropas savienības jautājumi ir iekļaujami skolu programmās. apstākļos kad par eiropas savienību kopumā ir ārkārtīgi daudz informācijas ļoti pieaug eiropas parlamenta informācijas biroja loma kas strādā dalībvalstīs. es gribētu uzsvērt nepieciešamību arī kontrolēt kas šajos informācijas birojos notiek un cik efektīvi tiek izlietoti tie līdzekļi ko eiropas savienība šiem informācijas birojiem piešķir. ļoti pozitīvi vērtējams arī tas ka ziņojumā ir uzsvērts televīzijas kanāla euronews loma es gribētu uzsvērt ka šim kanālam vajadzētu raidīt tieši tā kā tas ir norādīts ziņojumā raidīt visās eiropas savienības oficiālajās valodās piemēram latvijā mēs saņemam informāciju no šī kanāla krievu valodā bet latviešu valodā oficiālā valodā šādas informācijas nav īpaša loma ir e, neatkarīgajai žurnālistikai. es gribētu arī aicināt ieviest kopēju eiropas savienības likumdošanu kas ļautu uzzināt patiesos masinformācijas līdzekļus arī tajās valstīs kurās lai pieņemtu šādu nacionālo likumdošanu vienkārši pietrūkst politiskā spēka. paldies! You, uh, Paldies, Vaiders kundze, un uh, pēdējais par šo ziņojumu uzstāsies Pēdējā uzstāsies uh, eh, Metklārkings kundze. Thank you, President. Paldies, priekšsētāji. Šis ziņojums un rezolūcija, par kuru mēs šodien balsojam, par uh, žurnālistiku un jaunie pasažīnas līdzekļiem bija ar mērķi skatīties, kā šie jaunie līdzekļi maina žurnālismu, bet patiesībā tas ir tāds vēlmis salaks deputātiem, kas vēlas uh, vēl lielāku nosagumu plašsaziņas līdzekļos un mainīt to, kā Eiropas Savienība tiek atspogļota mūsu valstīs un arī pieprasīts vairāk naudu Eiropas komunikācijas politikai un informācijas biroja. Es ticu runas brīvībai un ticu arī neatkarīgam žurnālismam tam, ka mēs šeit noteiksim kaut kādus nosacījumus runāt par Eiropas Savienības lietām, ir pilnīga propaganda, un tieši tādēļ es balsoju pret šo ziņojumu. Ir palaista garām iespēja skatīties uz to, kā veicināt demokrātisko iesaisti, izmantojot plasaziņas līdzekļus. Tā vietā mēs esam saņēmuši nepilnīgu šādu dokumentu. Paldies, kolēģi! Šī sanāksme daļa tiek pārtraukta un atsāksim darbu pulksten trijos.